Wir kommen nun zur Abstimmung. Sākam balsot. Juliana Kinga e, iecelšana par komisāru. Šis ir aizklātais balsojums. Sākam balsot. Vai visi deputāti ir nobalsojuši? Vēlreiz jautāju, vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Lūdzu, pasteidzieties, kolēģi! Pēdējais aicinājums, vai visi deputāti ir nobalsojuši? Tad slēdzam balsošanu. Tātad 638 balsoja, jā, 394, tātad par un pret 161, atturas 83. Ar to konstatēja, ka Sir Julians Kings ir kļuvis par komisijas kolēģijas locekli. Godātais komisāra kungs, apsveicu jūs ar ievēlēšanu. Es domāju, ka tas nebūs pārspīlēti, sakot, ka jūs e, pieņemat šo amatu e, īpašos apstākļos. Apsveicam jūs parlamentu vārdā, lai jums veicas, un tā kā jūs esat apvienotās karalistes dalības Eiropas Savienībā aizstāvis, tad uh, ir svarīgi, lai jūs uh, savu pilnvaru termiņā arī īstenotu Eiropas Savienības idejas. Paldies! godātie kolēģi. Ja jums nepatīk būt Eiropas parlamentā, jūs nesat spiesti šeit palikt. Tagad ķeramies klāt pie balsošanas. Pirmkārt par steidzamības jautājumiem. Lūdzu. Herr Abgeordneter Martin. Martēnkungs. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētājs. Es tikko jūs ļoti rūpīgi uzklausīju un jūs deputātiem, kuri nav mierā ar šo lēmumu atstāt, aicinājāt viņus atstāt sēžu zāli. Atgādinu jums priekšsēdētāji, un varbūt tas attiec uz reglamentu, ka mēs mūs nav iecēla samatā Mārtiņš Šulcs, mūs ir ie, ievēlējusi demokrātiskā veidā Francijas tauta. Ķeramies klāt pie balsošanas par septiņu frakciju kopīgi iesniegto rezolūciju par Filipīnām. Pēc ceturtā punkta sastais grozījums. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Pārbaudam šo grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret, atturas noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Labi, pārbaudām elektroniski otro grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad balsojam par eh, rezolūciju kopumā. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ejam tālāk rezolūcijas priekšlikums no sešām frakcijām par situāciju Somālijā. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tālāk par rezolūciju kopumā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk rezolūcijas priekšlikums no septiņām frakcijām par situāciju Zimbabvē. Grozījums numur viens. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par rezolūciju kopumā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Paldies! Hyvää iltapäivää. Jatkamme äänestyksiä. Report part. Jā, tātad turpinām. Eh, Nākamais punkts. Balsojam par tekstu, kā tā Halāho ziņojumā bloks numur viens. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Trešais pāns, eh, A, pušpunkts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 35. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 33 CP no komitejas, kurš par, pret, pret, atturas, pieņemts. 34D grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 33 tālāk, kurš par, pret, pie, atturas, pieņemts.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 Polish interpreters. No Polish interpretation. No Polish interpretation. There is no Polish interpretation. Just a moment. Priekšsēdētāji, es nedzirdu tulkojumu no poļu valodas. Okay, we will continue and look if it works. Labi, turpinām. 33 CP par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk balsojam par komisijas priekšlikumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Par normatīvo rezolūciju personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Tālāk Ježeka ziņojums. Vispirms komitejas grozījums bloka balsojums par, pret, atturas, pieņemts. 1 CP grozījums par, pret, atturas, pieņemts otrā pānta pirmais punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk viens CP grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk nākamais viens CP, kurš par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas pieņemts. 1 CP grozījums par pret atturas noraidīts. Atkal 1 CP, kurš par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts Pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. Bet jums ir jāceļ rokas. Sākotnējais teksts ar mutisko grozījumu. Urtas un kungs, lūdzu. Yes, like to... Jā, paldies. Es vēlētos e, iekļaut 36. pānta 2. punktā šādu grozījumu. Minimālas administratīvās sankcijas e, vismaz gūtās peļņas vai zaudējuma apmērā e, trešajām pusēm veikto pārkāpumu dēļ, kur tos ir iespējams konstatēt. Vai eh, kāds iebilst pret šādu mutisko grozījumu? Ir piecēlušies vairāk kā 40 deputāti protestējot. Līdz ar to mutiskais grozījums netiek iekļauts. E, ejam tālāk pie nākamā grozījuma. Ceturtais grozījums. Kurš pār? Pret? Atturas? Noraidīts. Viens CP. Kurš pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Sestais grozījums. Kurš pār? Pret? atturas noraidīts. Komisijas priekšlikums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk vārds referentam. I'd like to, I'd like to request the post. Jā, es vēlētos lūgt atlikt balsojumu par normatīvo uh, Eh, rezolūciju saskaņā ar reglamenta mm, punktu 61.2. Priekšlikums, eh, kas tika izteikts, balsojam, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to lieta tiek nosūtīta atpakaļ komitejai, lai varētu uzsākt eh, sarunas ar padomi. Then we go to the Mrs. Keller report. Kellers kungs ziņojums. Vispirms komitejas uh, uh, grozījums blokā balsojam par, pret, atturas, pieņemts. 24. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 4. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 25. grozījums par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts bet jums ir jāceļ rokas balsojot. Tālāk komisijas priekšlikums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk normatīvā rezolūcija. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Then report... Tālāk Agēja kundzes ziņojums grozījumi no komitejas blokā balsojam par, pret, atturas, pieņemts. Komisijas priekšlikums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Normatīvā rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Galvenie mērķi citas pušu konferencē e, balsojam par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. Ferberkunga ziņojums. Otrais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pirmais grozījums par. Pret atturas noraidīts. Par rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Karas kungs ziņojums. Pirmais punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais punkts par, pret, atturas, pieņemts. 19. punkts divās daļās. Pirmā daļā, kurš par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 30. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 33. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 35. par pret atturas pieņemts. 39. punkts par pret atturas pieņemts. 42. punkts par pret atturas pieņemts. 43. punkts par pret atturas pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Tālāk Krasnodebska kungu ziņojums. 17. punkts. Trīs daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. O. Trešā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņpadsmitais punkts. Mutis grozījums. Dodu vārdu referentam. Mēs vēlētos mainīt formulējumu, papildu administratīvie slogu, nomainīt uz nevajadzīgu administratīvo slogu. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nav iebildumu. Tad balsojam par šo punktu ar mutisko grozījumu divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 31. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa par, pret pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, pa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 79. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 80. punkts. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts atturas Pārbaudam otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk eh, apsvērums kā pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Apsvērums P divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums T, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērums Y divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Par rezolūciju kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Ejam tālāk. Vēberskundze ziņojums. Piektais punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudam. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 16. punkts par pret aktorus pieņemts. 18. punkts par divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Otrais grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 34. punkts par pret atturas pieņemts. 35. par divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 53. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts Pieņemts. 59. punkts par pret atturas noraidīts. 62. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 67. par pret atturas pieņemts. 68. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 69. punkts. Par divās daļās par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 77. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 83. punkts. Piecās daļās. Pirmā daļa par pret pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret atturas noraidīts, ceturtā daļa par pret atturas pieņemts. Piektā daļa par pret atturas pieņemts. 34. atsauce par pret attura noraidīts. Un eja apsvērums par pret atturs noraidīts. Apsvērums U. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad par rezolūciju kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tālāk mēs pārējām pie pēdējā balsojuma. Hārkins kundzes ziņojums. 13. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 22. punkts. Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 25. punkts trijās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. 27. punkts trijās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. 33. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Pie, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 53. punkts par pret atturas pieņemts. Apsvērams Q par pret atturas noraidīts. Un apsvērums R. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad par visu rezolūciju kopumā personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Paldies! will continue and uh, Labi, kolēģi, turpināsim balsošanas skaidrojumus. Un kā pirmajam došu vārdu Danielam Hananam. Lūdzu par uh, ceļošanas dokumentālu trešo valstu.